kunga ziņojums 2012. un 2013. gada ziņojumi par subsidiaritāti un proporcionalitāti. Es uh, aicinu Karima kungu izteikties, viņam ir četras minūtes. Priekšsēdētāja kungs, komisāras kundze, kolēģi. Labdien! Kolēģis ar uh, labu humora izjūtu man šodien teica, es tik nepacietīgi gaidu tavu ziņojumu izklāstījumu par subsidaritāti, proporcionātu un labāku likumdošanu, un es pasmaidēju pretī. Bet tik tiešām tas uh, ir un paliek milzīgs uh, pagodinājums piedalīties um, šajā likumdošanas uzlabošanas procesā, un es to nebūtu varējis paveikt viens pats, un man jāpasakās visiem ēnu referentiem, tādašam Svifkam, Delvo, Kaufmans kundzi, Del Pinto kundzi, Angelikai Nīblerei arī, kas starp citu dodas prom. Um, es tikai sāku manu uzrunu. Um, dārgie kolēģi, ir pienācis uh, pagrieziena punkts uh, Eiropas Savienība un manai valstī. Lielbritānija un Eiropas Savienība ir stiprāki kopā, un es ceru, ka ar šo ziņojumu mēs varam nocementēt mm, attiecības starp šo parlamentu un mūsu nacionālajiem parlamentiem. Lielbritānijas uh, ieguldījums uh, ES uh, uh, nāk par labu visiem, iespējams. Uh, Tagad um, ir pēdējie mēneši, kad es varēšu izteikties šeit kā parlamentārietis, jo, protams, Lielbritānijā notiks referendums ļoti drīz un nevar paredzēt īsti tā iznākumu. Kas tad interesē mūsu pilsoņus runājot par šiem lietām? Varbūt uh, detaļas gluži nav zināmas. Uh, bet eh, pilsoņi saka, eh, tā vispārīgi izsakoties, ka Eiropas Savienība ir pārāk tālu, eh, dara pārāk maz, un tas, ko tā dara, neskar pilsoņus. Un mums parlamentam jāpievēršas šiem problēmām. Tas ir svarīgi demokrātijai, un, ja šīs reformas tiek noraidītas visu laiku, tad uh, Tas palīdz uh, eiroskeptiķiem, tas dod viņiem papildu argumentus. Nu, nebija taču uh, tā tas domāts, kad mūsu nacionālie līderi bija vienojušies un uh, uzticēja mums šo uzdevumu. Vai Eiropas Savienība joprojām ir pārāk tāla, attāla? Nu, Nacionālo parlamentu uh, funkcijas uh, skar arī piedalīšanos ES eh, e likuma pieņemšanas procesā. Ja viņi piedalīsies aktīvāk, tas stiprinās gan nacionālos parlamentus, gan mm, ES parlamentu. Man pašam bija jāapliecina Lielbritānijas parlamenta apakšpalātā, kā ES eh, izpētes komiteja nav tā labākā vieta, kur top tā labākā likumdošana. Hm. Mums likumdošanas akti tiek gatavoti regulāri, bet ne visi piedalās šajā procesā un ne visiem aktiem tiek sagatavot kvalitatīvi ietekmes novērtējumi. Es aicinātu gatavot vairāk zaļo, balto, uh, papīru. Es aicinātu novadīt aktīvākas diskusijas ar komisiju. Eh, vieglākai procedūrai jābūt dzelteno eh, karšu izmantošanai īpaši nacionāliem parlamentiem un jāparedz eh, astoņas nedēļas nacionāliem konsultācijām, lai pārbaudītu atbilstību subsidiaritātei. Man ir vēl te daži punkti, bet tos varbūt es ietaupīšu, pataupīšu līdz diskusijas beigām. Dārgie kolēģi, mums nevajadzētu baidēties, kad mēs sakām, ka vēlamies uh, pilnvarot sevi un nacionālos parlamentus uh, sadarboties ciešāk, lai mums uh, būtu labāka un vērtīgāka likumdošana, ko novērtēs arī mūsu pilsoņi. Paldies par šo izcilo ziņojumu un eh, jāsaka, ka tas ir veltīts subsidaritātei un proporcionalitātei. Komisijai šie abi principi nozīmē uh, kodolu Eiropas demokrātiskajā procesā. Un, protams, Ir jāsaprot, eh, kur eh, izmantot eh, kādus instrumentus, tiem ir jābūt atbilstošiem, kas ir iespējams dalībvalsts līmenī, to arī tā ir jārisina un ko jādara ar Eiropas papildvērtību. Tas, protams, daudz ko nozīmē. Un mums ir jāparūpēs, lai katrs izteiktais priekšlikums atbilst šim principam. Jāsaka, ka dalību valstu parlamentiem arī ir uh, jāveic nopietnas darbs, ievērojot subsidaritātes principu. Un komisijai, protams, ir uh, jāizkop tālāk savus attiecības ar dalību valstu parlamentiem un ir uh, jau pietiekami āgri arī jāveido dialogs ar tiem. Mums ir jādomā arī par jaunu partnerības veidu ar dalībvalstu parlamentiem un e, komisijas pārstāvjiem biežāk arī būtu jādodas uz dalību valstiem un jātieks ar vietējiem parlamentāriešiem. Uh, Un kopš 2014. gada eh, komisāri ir vairāk kā 270 reizes devušies uz dalību valstu parlamentiem. Komisija nu, nav domājusi atslāpt, domā šīs vizītes veikt pat vēl biežāk, ieklausoties nacionālo parlamentāriešu domās un bažās. Ziņojumā tāpat ir teikts, ka vajadzētu pārskatīt ietekmes izvērstējuma vadlīnijas. 2015. gada mājā komisija pieņēma labāks likumdošanas pakotni. Šajā jaunajā satvarā ir vairāki priekšlikumi un pasākumi, lai komisijas darbs kļūtu caurskatāmāks un vairāk tiktu balstīts uz konkrētiem uh, pierādījumiem. Un ja mēs runājam par ex-ante ietekmes izvērtējumiem, tas viss jau notiek un jāizvērtē arī jau spēkā esošā likumdošana. Tāpat eh, vadlīnijās ir iekļaut jauni priekšlikumi par subsidiaritāti un proporcionalitāti un Tas ir ļoti veiksmīgs instruments, izvērtējot katra priekšlikuma uh, juridisko pamatu un arī subsidaritātes un proporcionalitātes aspektus. Tāpat šajā pakotnē ir uh, piedāvāts izveidot jaunu regulē, regulējuma kontrolas padomi, kas varētu veikt izvērtējums. Šī uh, valde būtu arī atbildīga eh, par eh, uzlabojumu veikšanu, ņemot vērā proporcionalitāti un subsidiaritāti. Un tagad nonāku pie tiem komentāriem ziņojumā, kuros ir minēts, ka visām eh, institūcijām jāgarantē uh, Subsidiaritātes kontrole pirms likumdošanas galējās redakcijas pieņemšanas. Komisija ir ļoti gandarīta, ka trīs institūcijas nesen vienojās par jaunu E, iestāžu nolīgumu par labāku likumdošanu. Šī vienošanās atkal pievērš stārmešus subsidaritātes un proporcionalitātes principu aktualitātei, lai tie tiktu vienmēr ievēroti, ka tiek strādāts pie katra jauna likumdošanas darba. Vienošanās ne tikai uzliek pienākumus komisijai izskaidrot, kā piedāvātie pasākumi ir attaisnojumi raugoties no subsidiaritātes viedokļa, bet arī garantē to, ka parlamenta parlaments un padome, vedot sarunas par konkrētu priekšlikumu, veiks ietekmes izvērtējumu, lai varētu arī mm, attaisnot uh, grozījumus, uh, kas vērst uz komisijas priekšlikumu. Ir jāparūpējas, lai visas institūcijas uzņemtos pienākumus, ievērot subsidaritātes principu kā tādu uh, gaišo bāku visā uh, likumdošanas procesa laikā. Mums ir uh, arī jāsaglabā subsidaritātes un proporcionalitātes principi Eiropas demokrātiskā procesa vidienē. Un visām institūcijām ir pilnībā jāievēro šis jaunais iestāžu nolīgums, lai katrs likumdošanas akts lielāks vai mazāks ievērot subsidaritātes principu. Paldies par jūsu uzmanību. Paldies, komisārs kundze. Tagad divas minūtes Ojaždauska kungam. Paldies, priekšsēdētāji kungs, dāmas un kungi. Arī es esmu ļoti pateicīgs Kārima kungam par sagatavoto ziņojumu. Gan par uh, analītisko daļu, gan arī uh, par to daļu, kur ir uzsvērtas reformas. Jāsaka, ka tā ir tāda ļoti britiska pieeja, un tā ir laba Tas nozīmē, ka ir jāievēro konsekvence un pašam tātad eh, darbiem ir jāsako vārdiem. Ja mēs tikai kaut ko paziņojam, tas jau nepie kā nenoved, bet principiem ir jātiek iedzīvinātiem, ievērotiem patiešām ir jābūt konsekventākiem rīkojoties. Mēs te pat nerunājam ne par kaut ko abstraktu. Subsidiaritātes principi ievērošana nozīmē labu likumdošanu, mazāk likuma, vairāk centralizācijas, bez tādas uh, pārliecīgas birokrātijas, bez patvaļīgiem lēmumiem. Tas Eiropa padarīs dinamiskāku, radīs vairāk konkurences arī dalību valstu līmenī. Tādēļ mums noteikti vajadzētu izdarīt pareizos secinājumus un jādomā, ka ir. Uh, Eh, jāpagarina laiks, uz kuru dalībvalstu parlamenti var izmantot subsidiaritātes principu. Esmu būtu patiešām ļoti laimīgs, ja apvienotā karalīste paliktu eh, Eiropas Savienībā un varētu izmantot šo eh, sarkanās kārtiņas mehānismu, kas pieļaut to, ka dalībvalstu parlamenti var bloķēt sliktu likumdošanu. Un dalībvalstu parlamentiem ir jāiesaistās likumdošanas darbā un ir nepieciešama visu parlamentu svētība. Eiropas parlamentam ir jābūt jābūt arī drosmīgākam. Mums nevajadzētu arī uzskatīt dalību valstu parlaments par mūsu konkurentiem. Viņi ir mūsu sadarbotie, sabiedrotie. Es patiešām ceru, ka apvienotā karalista paliks Eiropas Savienībā un tā noteikti varēs darīt vēl daudz laba, lai uzlabotu likumdošanu. Paldies! Paldies! Tagad Stīvens skundze viena minūte. Paldies, priekšsēdētāji, dargie kolēģi! Es uh, eh, Empel komitejā gatavoju atzinumu par šo ziņojumu un esmu patiešām ļoti pateicīga, ka vairums mūsu grozījumu arī tika pārņemti. Mūsu atzinumā esam izteikuši arī vairākas rekomendācijas. Pirmām kārtām komisijai ar dalību valstīm vajadzētu vairāk diskutēt par uh, subsidiaritātes un proporcionalitātes principu ievērošanu darba un sociālo jautājumu jomā. Otram kārtām, tad, kad tiek izstrādāta jauna likumdošana, ir jāparūpēs, lai tai būtu taustām papildvērtība. Trešām kārtām ir arī eh, jāpadara spēcīgāka dalību valstu parlamentu loma. Es uzskatu, ka arī uh, šī neatkarīgā kontrolas valde ir uh, labs priekšlikums un Ja tiek runāts par likumdošanas grozījumu, ir jāpārbauda, vai šie grozījumi ir saskaņā ar subsidaritātes principu. Paldies! Šulina kundze, viena minūte. Paldies priekšsēdētāji, paldies arī Kārima kungam par šo ziņojumu. Esmu pateicīga, ka tur ir arī ieteikumi, kas nāk no budžeta kontrols komitejas. Ievērojot subsidaritātes un proporcionalitātes principus, mēs patiešām varam pieņemt tādus likumus, kas nāks par labu mūsu pilsoņiem un uzņēmumiem. Mūsu komiteja īpaši daudz uzmanības pievērst tam, lai tiktu ievēroti abi principi un lai tiktu vienkāršot likumdošanas procedūru Eiropā. Komisijai arī vienmēr vajadzētu nu, pamatot, kāda ir papildvērtība dažādām daudzgadu programmām un subsidaritātes, kā arī proporcionalitātes principu kontrolēji ir jānorisinās regulāri, izvērējot Eiropas saimnības politikas jomas. Paldies! Tagad Bēgins kundze uz vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji! kolēģi, gribēju uh, pateikties referentam un es pati gatavoju atzinumu Inta komitejā. Mums vajadzētu patiešām uh, padarīt mūsu likumdošanu efektīvāku, uh, tuvināties pilsoņiem. Tas ir ārkārtīgi svarīgi arī uh, tirzniecības politikas jomā. Tādēļ gribēju pateikt kaut ko arī par INTA komitejā notiekušo darbu. Ja mēs runājam par šo strīdu, risināšanas sistēmas starp investoriem un valsti priekšsēdētāji pārtrauc runātāju un lūdz runāt uh, lēnāk. Tālāk makrofinansējums un ex ante un ex posta likumdošanas kontroli. Visi šie aspekti ir patiešām uh, svarīgi. Uh, lai varētu garantēt arī parlamenta demokrātisko kontroli. Protams, ir jābūt caurskatāmībai un ir jāizvērtē arī starptautisko līgumu ietekme. Līgumiem ir jābūt saskaņotiem, eh, pa, pamatojamiem un uh, Es gribētu jums atgādināt, ka subsidiaritātes un proporcionalitātes principi ir ļoti svarīgi tirzniecības politikā, un mums arī ir vairāk jādomā par mūsu pilsoņiem. Tāpat uzskatu, ka pilsoņus nedrīkst izslēgt no šādu lēmumu pieņemšanas. Tagad uh, divi ar pus minūtes Zvīfkas kungām. Paldies, priekšsēdētāji, komisārs, kundze, dāmas un kungi! Ir pagājis jau gads, kopš man bija tas gods uh, strādāt kopā ar Kārīma kungu pie šī ziņojuma. Vienmēr, kad tiek sagatavoti jauni priekšlikumi, par to, kas mums ir jādara. Es gribētu teikt, ka mums šie priekšlikumi vien, vienreiz par visām ir jāizteno efektīvi. Subsidaritātes un proporcionalitātes principi ir vieni no Eiropas saimnības likumdošanas pamatprincipiem. Tie ir jāievēro vienmēr, kad tiek pieņemti jauni likumi, it sevišķi šobrīd, kad daudzas dalību valstis novērš no Eiropas, kad pilsoņi kļūst aizvien eiroskeptiskāki. Viņi uzdod jautājums, kādēļ vispār šī ES ir nepieciešama, kāda ir tās loma, tādēļ subsidaritātes un proporcionalitātes principi ir svarīgāki nekā līdz šim. Uh, Karim kungs ir ļoti labi um, uzsvēris uh, šīs vājās vietas likumdošanā, un mums ir jāparūpēs, lai pilsoņi apzinātos, kā likumi tiek veidoti, kādēļ tie ir domāti, un kādēļ Eiropas saimnības likumiem ir šī papildu vērtība. Mums tāpat. Uh, ir vairāk jāiesaistās likumdošanas procesos Eiropas līmenī, un ir jādod iespēju pilsoņiem paust savas bažas un raizes, ir jābūt tādai ļoti interaktīvai pieejai. Es te runāju gan par komisijas izstrādātajiem priekšlikumiem, un arī par to gala rezultātu, kas dzimst sarunās starp padomi un parlamentu. Uh, un šo atzinumu uh, iesniegšanas termiņš ir jāpagarina un mums ir jāpiešķir vairāk pilnvaras dalībvalstu parlamentiem. Tie ir vairāk jāuzklaust. Karima kungs piedāvā izmantot tā saukto zaļo kartiņu, ar kuras palīdzību dalībvalstu parlamenti varētu iesniegt atzinums Eiropas komisijai. Es domāju, tas ir patiešām attaisnojami. Paldies! Tagad Elvo kundze uz divarpus minūtēm. Merci, euh, monsieur le président, madame. Paldies, priekšsēdētāji. Komisāras kundze, es domāju, mēs visi varam piekrist um, tam, ka subsidiaritāte un proporcionalitāte ir ļoti svarīgas lietas, lai mēs uh, būtu un paliktu pilsoņu savienība. Tas tiešām ir uh, labas funkcionēšanas neatņemama sastāvdaļa. Un, uh, un man jāpasvītro uh, šī labā funkcionēšana. Proporcionalitāte un subsidiaritāte jābūt attiecīgi iestrādātiem uh, kā principiem mūsu institūciju darbā, un te jānodrošina tāds līdzsvars um, ar attiecīgu pasākumu palīdzību. Man šķiet, ka ziņojums, kā tas tiek prezentēts, apdraud šo sabalansētību, kas tāpat ir ļoti trausla Eiropas Savienībā. Es, eh, eh, protams, eh, vēlos pieminēt arī to, ka šis trauslums un subsidaritāte un proporcionalitāte šobrīd um, dot papildu argumentu eiroskeptiķiem. Jo eh, tā kā darbi norit šobrīd, eh, tas izveido papildu administratīvos logus, smagnējas procedūras, eh, neefektīvus pasākumus un uh, neadekvātu uh, likumdošanu, ko eiroskeptiķi labprāt izmanto bet mums ir nepieciešama sniegt spējīga savienība e, ar efektīvu likumdošanu, kas ir pietiekami elastīga, lai pielāgotos uh, ikdienas izaicinājumiem, lai uh, ievērotu gan pilsoņu intereses, gan arī iestāžu uh, vajadzības. Un tāpēc uh, pilsoņu vārdā, kas tic šādai savienībai, es uh, aicinu atbalstīt S un D grupas grozījumus, kas ļauj saglabāt šo līdzsvaru, kas ziņojumā tiek apdrats. Proporcionalitāte un subsidiaritāte es saku jā, bet uh, es nevēlos uh, uh, upurēt um, pilsoņus uh, uh, par labu efektīvai savienībai. Es uh, turpināšu angliski. Uh, Es uh, vēlos pateikties uh, referentam par labu sadarbību, kaut arī es uh, nepiekrītu visam, ko viņš uh, pauž savā ziņojumā. Pflicht. Henkela kungs, viena minūte. Jā, jāsaka, ka manā valodā, vācu valodā, nu, nav cita vārda kā subsidiaritāte. Ko tad tas nozīmē? Manā dzimtajā pilsētā, Hamburgā, ja tur ir kāds problēmas, nu, tad viņiem ir jāmēģina pašiem tās atrisināt. Un ja viņi to nevarēs paši izdarīt, nu, tad šo problēmu risinās Berlīnē. Un ja, nu, Berlīnē pietrūkst spēka, nu, tad tā tiek eh, nosūtīta tālāk uz Briseli. Bet, diemžēl, šeit parlamentā aizvien no jauna šis šis princips tiek pārkāpts. Viens eh, no galvenajiem eh, subsidiaritātes principu pārkāpumiem ir vienotā valūta - eiro, jo šeit viss tiek centralizēts. Un šī centralizācija aizvien vairāk eiropiešus atgrūž no Briseles. Eiro aizvien vairāk ir vainojams eh, sliktos konkurences rādītājos, un tieši tādēļ ceturum cenzijo, es uzskatu, ka šis vienotais eiro ne tikai noved pie uh, bāžām un uh, šaubām, bet arī pie, vēl vairāk centrālismu un tādēļ tam ir jāpieliek punkts. Paldies! Un tagad Mariņo Epinto kungs divi ar uh, pus minūtes. Paldies, priekšsēdētāji! Pašā sākumā gribēju pateikties referentam par lieliski paveikto darbu, kas ieguldīts ziņojuma tapšanā, priekšsēdētāji, kolēģi. Viena no smagākajām problēmām Eiropas Savienībā tagad ir distance starp pilsoņiem, dalību valstīs un Eiropas Savienības institūcijām. Kārīma kunga ziņojumā Šī problēma ir ļoti labi iztirzāta, tas ir labi pārdomāts ziņojums, tur tiek izmeklēts, kā labāk izmantot subsidiaritātes un proporcionalitātes principus. Es ceru, ka pateicoties Kārīma kunga ziņojumam, mēs varēsim atgūt institūciju zaudēto prestižu un tās atkal tuvināt pilsoņiem. Mums ir jātuvinās pilsoņiem, nevis aizvien vairāk no tiem jātālinās. Uh, likumiem ir jābūt saprotamiem, tāpat kā to pieņemšanas procedūrām, lai pilsoņi varētu labi izsakot visai šai politiskajai gaitai. Eiropas Savienības vēlšana rezultāti ļoti labi pierāda, ka pilsoņi aizvien vairāk no mums attālinās, un viņi nesaprot, kas notiek institūcijās. Tieši šī iemesla dēļ es vēlreiz gribēju pateikties Kārima kungam un uh, uzteikt visas viņa pūles, kas tik ieguldīts cīnoties pret šo briesmīgo problēmu, jo tas ir ļoti nopietns izaicinājums Eiropas Savienībā. Es atbalstu Karima kungu ziņojumu un balsošu par. Tikai viena problēmiņa, proti iespēja uh, pagarināt termiņu, eh, kurā dalību valstu parlamenti var reaģēt uz priekšlikumiem. To vajadzētu pagarināt no 8 līdz 12 nedēļām. Tādā veidā parlamenti varēs labāk iepazīties ar likumiem un varēs labāk pārdomāt eh, savu atbildi reakciju. Tas noteikti at uzlabot attiecības starp ES un dalību valstu parlamentiem. Bet līgumos šādas iespējas nav paredzētas. Padome vienbalsīgi uh, atbalstīja termiņu pagarināšanu. Es ceru, ka šis jautājums drīz vien tiks atrasināts un uh, tiks ielikts nākamajos līgumos. Paldies, Anderson. Mariņo kundze. Paldies! Jāsaka, ka Eiropas Savienībā ir uh, daudz cilvēku, kas uzskata, ka Eiropas parlaments ir vienīgais demokrātiski ievēlētais parlaments, bet tas uh, neraksta likumus. Un Eiropieši to ļoti labi apzinās. Tā tad vajadzētu būt tiešai saiknei starp likumdevējiem un uh, Eiropas pilsoņiem. Tagad dalību valstu valdībām ir. Uh, jādomā par šo jauno liberālo, neoliberālo darba kārtību, kas tagad dominē Eiropā. Trūkst leģitimitātes, trūkst attaisnojumu visiem šiem daudziem likumiem, un demokrātija ir sašķobījusies. Uh, Tas ir galvenais e, tonis, kas valda šajās debatēs. Mums ir jāpadomā, kā padarīt šo Eiropas likumdošanas procesu caurskatāmāku. Tie ir ļoti svarīgi principi, kas mums ir jāievēro, bet jāsaka, ka likumdevējs tos uh, interpretē, kā viņam iegribas, un šis neoliberālisms ir ļoti bēdīga parādība. Jūs savā ziņomā runājat par subsidaritāti un dalību valstu parlamentiem, kas varētu pieņemt suverēnus lēmumus paši par savu politiku, bet kad mēs runājam par tām valstīm, kur valdīja trojkas diktāts, tad visi šie jaukie principi tiek aizmirsti. Mums ir ar komisiju jārunā skaidra valoda, un ja tiek gatavoti jauni priekšlikumi, kas nelabvēlīgi iedekmē uh, eh, darbļaušu tiesības, tas patiešām bēdīgi. Lopes skundze, Lopes skundze, vai atbildēsiet uz zilās kartītes jautājumu? Andersons skundze to uzdos. For... Gribēju pateikt paldies par jūsu komentāru, vai jūs piekrītat, ka cilvēki saņemšu iespēju piedalīties Eiropas risinājumos, jo trojka ir īpaši īrijas cilvēki. Šeit arī tika skāri, bet īpaši padome. Tā nebija neievēlot ko, komisija. Eh, la verdad es que comparto con. Jā. Yeah Andersons kundze, es arī tāpat uzskatu, ka Eiropas pilsoņi ir vīlušies par to politiku, ko pieņem šeit Eiropas parlamentā. Tās ir pretrunā ar uh, cilvēku interesēm. Tack, ordförande. Jā, paldies priekšsēdētājiem. Šis uh, ziņām, kas attiecas uz subsidiaritāti un uh, samērīgumu līdz 2013. gadam, iekļauj dažus ļoti labus uh, priekšlikumus, lai Eiropas uh, komisija, Eiropas Savienība varētu attīstīties pareizā virzienā un lai Eiropas komisija varētu kontrolēt subsidiaritāti. Tādēļ es uzskatu, ka ir ļoti svarīgi, lai šie abi principi Eiropas Savienībā tiktu stiprināti, bet es domāju, ka ziņojumā ir iekļauti daži priekšlikumi, kas nav tik labi. Uh, tie ir īpaši saistīti ar ietekmes novērtējumu. Es uzskatu, ka tas ziņojumā ir uh, problemātiski, jo tam ir tādas sekas, ka to vienkārši nevar paredzēt, kā, kā tas būs. Un uh, šeit ir mēģinājumi kaut ko iestāstīt, ir uh, skaitļi, kur ir pateikts, ko tas viss maksās uzņēmumiem, ja tie izpildīs vides normas, bet, protams, ka nav nekādu konkrētu skaitļu, ko varētu izmērīt par kādi makroekonomiskie labumi ir e, izmantojot šo priekšlikumu. Un kas attiecas arī vēl uz to, kas ir ieteikts šajā priekšlikumā, tas ietekmēs arī gan Eiropas Savienības iekšieni, gan arī atstās ietekmi uz to, kas e, notiks, kad tiks pieņemti komisijas priekšlikumi. Un tieši tas, tā ir problēma, jo tas ir saistīts ar Eiropas Savienības rīcības spēju. Es domāju, ka svarīgi ir uh, lai subsidētās kontroli patiešām darbotos, un tā ir jādarbojas, lai nebūtu tā, ka kaut kāda lēmuma tik pieņemti. Es domāju, ka pašlaik daudz par maz vēl tiek uh, paveikts, lai iekļautu dalību valstu parlamentus, un es domāju, ka mēs varētu darīt daudz vairāk, lai nodrošināt subsidaritātes kontroli. Varbūt tas prasīs laiku, varbūt arī prasīs laiku, līdz priekšlikumi tiks pieņemti, bet es domāju, tas tomēr nozīmē, ka komisija arī uh, pārlūkos savu priekšlikumu. Mēs ceram, ka nākamais ziņojums būs vēl labāks. Lies paldies! Jā, paldies! Eh, tagad vārds Žerādam Batinam uz divām minūtēm. Jā, paldies! Šis ziņojums par subsidiaritāti un proporcionalitāti atsaucas uz liekumu piekto pāntu, kurā ir teikts, ka tiek uh, uzaicināts uh, eh, rezolūcijām debatēt par Eiropas Savienības kompetencēm un jānodrošina kompetentu īstenošanu darību valstu eh, līmenī. Cik lielā mērā tas ir tiešām ievērots un uh, cik to var nodrošināt pašas demokrātiskās Eiropas Savienības dalību valsts, nevis Eiropas Savienība. 24 gadus atpakaļ, um, kad uh, tika pieņemts šis jaunais uh, Eiropas Savienības līgums, eh, tad eh, katrs aizstāvēja subsidaritāti un eh, tika aprūsies, kā tas darbosies praksē. Bet, bet tas izrīstenojās proporcionalitāte. Eiropas Savienība kontrolē gan izvēl visu no, Eiropa, no dalību valstu iekšējās politikas. Un uh, tas ir līdzīgi kā tādā tosterī viss tiek samē, samests vai putekļu sūcējā ierauts. Un um, domāju, ka. Eiropas uh, komisija šeit uh, bieži vien ir bezspēcīga, un tas, kas, ko uh, nodrošina um, dzeltenās kartītes, vai tas patiešām var apturēt visu šo likumdošanu? Tas faktiski bija smieklīgi, kad Viljams Heiks bija ārlietu ministrs, viņš runāja par šo ideju, un jūs YouTube varat redzēt, un kā Davids Kamerons, kurš sēž viņam blakus, smējas par viņa izteikumiem. Un eh, vai tagad tā nav tieši tā pati politika? Jā, jūs uh, visi šeit dzirdat, kas tiek runāts par proporcionāti un subsidēti, un 22. jūnijā Lielbritānijā būs uh, referendums par to, uh, kā pamaties Eiropas Savienība. Vai jūs vēlaties, vai cilvēki teiks, vai viņi tiešām vēlas dzīvot demokrātiskā uh, valstī, paties demokrātiskā valstī, vai būs jāpaņem viss, ko diktē Brisele. Jā, nākamais uh, runātājs, Libertāna kungs. Paldies priekšsēdētājiem. Dzeltenās kartiņas procedūram ļauj uh, respektēt subsidiaritātes procedūru un tā liek komisija izskatīta likumdošanas uh, aktu, ja um, par to ir vēlme nacionālajiem parlamentiem pamatot uh, vēlme. 2012. gadā tā tika ieviesta mm, pēc uh, uh, skandāla, ka tika apšaubīts tiesības streikot. Mm, komisija mm, ir gan noraidījusi vairākus uh, dzeltenās uh, kartiņas, ne, nav respektējusi vienmēr šo procedūru un uh, uh, pārkāpja te um, es neievēro savus pienākumus un um, nerespektēju līdz ar to šo procedūru. Komisijai vajadzētu uzlabot dialogu ar nacionāliem parlamentiem un uh, Uh, intensīvāk uh, pētīt šo procedūru. Varbūt varētu ieviest arī uh, zaļas kartiņas, lai nacionālajie parlamenti ar šīm kartiņām varētu vērsties, teiksim, ar jautājumiem Eiropas parlamentam. Um, bet te vajadzētu runāt par vienlīdzīgo dialogu, nevis par kalpu uh, uh, vēršanos pie karaļa, lai šī procedūra būtu demokrātiska. Tad uh, varētu runāt arī par sarkanām kartiņām, tā sauktām veto tiesībām, uh, ko var um, īstenot katrā nacionālā valsts. Un tā būtu tāda Eiropas Savienība, kurā visiem būtu vēlme dzīvot. Paldies, Ina Dienas kungs, uz pusotru minūti. Liels paldies priekšētātāji. Neuzticība un uh, pilsoņa eiroskepse ir sekas tādēļ, ka nav ievērot subsidētātas un proporcionalitātes princips, uh, veidojot Eiropas politiku. Protams, ka ne jau Eiropas tauta pie tā ir vainīga, bet uh, propaganda. Grieķijas piemērs. Grieķijas tauta nav slinka, korumpēta un negodīga. Politiskie krāpnieki un manipulēti mediji vienkārši to tā attēlo. Sešus gadus uh, tiek apgalvots, ka memorands un izdrošināšanas pasākumi esot uh, Grieķijas tautas labā, lai Grieķijas tauta varētu izdzīvot. Eh, un uh, šiem politiķiem pašiem ir milzīgi banku konti un uh, ārzonu firmas, un skandāli netiek izmeklēti, politiķi slēpjas aiz savas parlamentārās imunitātes. Cik proporcionāli, cik samērīgi ir šāda izturēšanās iepratība Eiropas pilsoņiem, kuriem nav ko ēst, un viņi nevar samaksāt par savām zālēm? Uh, Neviens memorāns, neviena, neviens īstenošanas pasākums nepieturas pie proporcionātās un samērīguma principa. Runa ir eh, par eh, makroekonomiku, par privātu īpašumu aizsardzību. Tādi ir pamatprincipi. Vajadzētu izbēgt melus, ko izvērš labējās un kreisās valdības. Mēs sakām eh, jā Eiropas nāciju apvienībai, subsidētātē un samērīgumam ir jābūt pilnībā īstenotiem. Vážený pane predsedajúci, vážená pani komisārs. Jā, cienījumā komisārs kundze. Svobodskungs runā. Gribētu pateikties kolēģiem no jūrija komitejas, ka viņi piedalījās šī ziņojuma sastādīšanā. Varētos teikt paldies arī Karim kungam par kompromisiem. Man personīgi šis jautājums par subsidiaritāti un samērīgumu, tas ir viens no pamatjautājumiem likumdošanas procesā Eiropas Savienībā. Runa ir par kvalificētu veidu, kādā veidā var tikt iekļauti dalībvalstu parlamentu šajā procesā. Ir runa par uh, nozīmīgu instrumentu pašlaik, uh, kad uh, attiecības starp Eiropas Savienības līmeni un dalībvalstīm ir ļoti jūtīgas. Vienlaikus šie principi nav vienīgais ceļš, kā parlamenti var ietekmēt šo procesu. Varētu atgādināt, ka ministru padomē kas arī ir atbildīga iepretim saviem parlamentiem, arī var izsināt jautājumu. Šis princips uh, ir saprotams mūsu pilsoņiem, un pilsoņi vēlas, lai mēs šo principu piepildītu ar dzīvību. Mums ir jākonstatē, ka šis princips nav vienkārši izpētes process, bet uh, priešnoteikums, lai ar panākumiem īstenot kopīgās Eiropas iniciatīvas, par kuriem mēs arī nesam atbildību. Tas nav vienkārši instruments, lai uh, nobloķētu iniciatīvas. Kā jau teicu, es pieņemu, ka šis ziņojums ir labs kompromiss mūsu nākotnes darbam, kad eh, runāsim par konkrētiem priekšlikumiem. Lies paldies par uzmanību. Lies paldies. Tagad vārds koferatī kungam uz pusotru minūti. Komisārs kundze, jūs zināt, ka subsidaritātes un samērīguma principi ir ļoti būtiski, bet arī ļoti jutīgi jautājumi ne tikai īstenošanā, bet arī, lai saglabātu līdzsvaru. To jau uzsver vairāk kolēģi. Ko var secināt no ziņojuma, par ko diskutējam? Kāds ir tā rezultāts? Visi vēlākie kontrols mehānismi novad pie tā, ka procesi, kas tiek kontrolēti, faktiski ir mazāk caurskatāmi. Un uh, to, ko mēs tieši vēlamies, vairāk uh, pastāvību un kompetenci Eiropas uh, Savienībai, būtībā netiek nodrošināts. Tas viss noved pie tā, ka atbildība, kas nemaz nav nepieciešama, tiek atgrieztāt pakaļ dalību valstīm. Tas ir kaut kas, kas mūs ved prom no mērķa no mērķa, kas ir svarīgs arī pilsoņiem. Vēlētos teikt vēl sekojošo. Šeit runa ir par hipotētisku risinājumu. Salīdzinām ar citiem pasākumiem, par kuriem notiek diskusijas. Tas viss neatbilst starpinstitūciju vienošanās eh, tekstam par labāku noregulējumu. Tas neatbilst kompromisiem, kurus pieņēmām par refit. Kas šeit eh, zīmē tik parādīts kā tendence, tas ir jāmaina. Es paldies, tagad vārds kolēģim Bernam Lūkēm uz 1 minūti, 1 minūti 30, vai ne tā? Manā sarakstā, saka, priekšēdāties ir 1 minūte jums paredzēta, atvainojos. Priekšsēdētāji, vispirms paldies uh, referentam par izcilo ziņojumu. Subsiditāte un uh, samērīgums ir divi vadošie principi Eiropas Savienībā, bet arī nepieciešams, lai šie vadošie principi tiktu arī īstenoti un lai praktiskajā likumdošanas darbā nebūtu pretrunas, kā tas arvien tiek novērots. Kas tagad ir sagatavots šeit Eiropas parlamentā, tas ir uh, priekšlikums Eiropas komisijai par investīciju nodrošinājumu kā trešais pīlārs banku savienībā. Šīs visas Eiropas banku ieguldījumu drošība, tas eh, neņem vērā īpašo banku situāciju Eiropas Savienības dalību valstīs, kur eh, investīcija iegūtījuma drošība ar to ir saistīta. Vēl jaunāk, tu netiek ņemts vērā tas, ka ekonomiskā politika ir atšķirīga dažādās Eiropas Savienības dalību valstīs, un tā tam ir arī jābūt. Ja valstis ir spējīgas eh, uzņemties uh, atšķirīgus riskus saviem uzņēmumiem ar eh, atšķirīgiem politiskiem pasākumiem, tad kopīgi šāds eh, iegūtiem nodrošinājums ir kaut kas nepareizs, un tas ir pretrunā subsidaritātes principu, un tas kāpo kā motivācija eh, tam, ka riska tiek uzlikti bankām, jo apdrošināšanai par to ir jāatbildies. Paldies! Arī par to, ka jums spontāni bija jāsiesina sava runa. Tagad vārds uh, Bilbao Barantieces kundzē. Jā, paldies priekšādātājiem. Subsidaritāte un samērīgums ir būtiski principi, lai Eiropas Savienībai būtu harmoniska struktūra. Pasākumi, lai to īstenotu, ir nepietiekami, tie ir formāli. Piemēram, attiecīgi reģioni netiek pietiekami iesaistīti. Dažās dalība valstīs, piemēram, arī manā dalība valstī, ir tā, ka procedūra negarantē lai tiktu ņemta vērā arī reģionu viedokļi, kas varbūt eh, neatbilst eh, valdības nostājai, un šie reģionu viedokļi vispār neparādās. Tas izraisa situāciju, ka Eiropas Savienība arvien vairāk attālinās no pilsoņiem un netiek nodrošināta caurskatāmība. Iepriekšējos gados ir kļuvis redzams, ka procedūras ir jāuzlabo. Nepietiek ar ex ante kontroli ir nepieciešams vismaz vērtējuma ziņojums, raugoties uz uh, to, kā ir ievērots subsidiaritātes un samērīguma princips. Ja mēs patiešām ticam Eiropai un uh, mūsu Eiropas Savienības uh, koncepcijai, mums ir jāņem vērā arī pilsoņu griba Mums ir jārīkojas atbilstoši. Jā, reiz paldies nākamā runātāja Laura Ferrāra uz vienu minūtu lūdzu. Paldies priekšsēdētājiem. Subsidētas principa piemērošana, ja to pareizi interpretē, nozīmē, ka lēmumi ir jāpieņem tā, ka tiek ņemtas vērā pilsoņu intereses attiecas arī uz mums kā piecu zvēžņu kustību. Tas varbūt ir tiešās demokrātijas instruments, bet uh, tomēr ir jāpieņem tāda lēmuma, kas būtu ļoti tuvu pilsoņiem. Tādēļ dalībvalstu kompetences palielinās, kādreiz ir jārīkojas arī pašvaldību līmenī vai arī asociāciju līmenī. Tas viss ziņojumā arī ir pausts. Svarīgi ir pareizi interpretēt šo principu. Piemēram, 29. ziņojuma punkts par to runā būtu pamatoti, ja komisija vienkāršotu pietiekumu procedūru uz Eiropas Savienības fondiem. Tas būtu liels ieguldījums. Tas samazinātu birokrātiju, samazinātu korupcijas iespējas. Tas pats attiecas uz starptautiskiem tirzniecības noliekumiem. Bez pietiekamas caurskatāmības eh, tas viss eh, negūs pozitīvu virzību. Tas pie tā piedara arī tētipu līgums. Jā, paldies. Eh, jūs varētu visi runāt nedaudz lēnāk, lai varētu nodrošināt optimālu tulkojumu. Um, Tagad vērts Anemārs kungam. Eh, Paldies, priekšsēdētāji. Dažas dienas pēc Nīderlandes referenduma, kura rezultātu jūs visi zināt, divas trešdaļas bija pret asociācijas nolīgumu ar Ukrainu. Es domāju, arī dažas dienas pēc tam nu nav aplami runāt par subsidaritātes principu. Subsidiaritātei vajadzētu novērst to, ka Eiropas Savienība visu laiku turpina paplašināties, piesavinās aizvien jaunas pilnvaras, eh, kas eh, īstenībā tā ir nepienākas un ko īstenībā Eiropas līmenī nevajadzētu risināt, bet jūrī komiteja tagad ir sagatavojusi tekstu, kurā ir teikts citēšu tagad. Uh, tajās jomās, kas nav Eiropas Savienības ekskluzīvajā kompetencē, tā var izteikties un tālāk turpinu, lai. Un tad, ja dalība valsti centrālā, reģionālā un vietējā līmenī nevar jautājumus tik labi atrisināt, tai ir arī jāiesaistās, jo Eiropas Savienība var šos jautājumus atrisināt labāk. Nu, ar šādu teikumu, kolēģi, jūs varat eh, te pieļaut visādas interpretācijas. Un ja Eiropas Savienības uh, Uh, piekritēji lasa šos teikumus, tas nozīmē, ka būs vairāk atkal paplašināšanās, vairāk centralizācijas un aizvien vairāk kompetenci piesavināšanās. Un tas ir pilnīgi pretēji subsidiaritātes principā teiktajam. Un jāsaka, ka, diemžēl, subsidiaritātes princips tiek ievērots ļoti reti, un pat Eiropas parlamentā šis tik būtiskais princips, nu, tiek grozīts pēc visu prāta un patikas, un tiek runāts par šo vairāk integrēto savienību. Eh, viss te tiek turpināts pa vecajām sliedēm, un mēs arī, nu, neko pat nevaram ietekmēt eh, ar referenduriem, bet es domāju, ka ļoti daudzi referendumi vēl sakos, un Eiropas Savienības piekritējiem šajā Eiropā beidzot vajadzētu atmosties. Nu, federāla Eiropa ir mūsu mērķis, un jāsaka, ka šādi teikumi, ko es te citēju, subsidaritāti uh, tikai padara par tukšu papīra gabalu. Paldies! Dank, Paldies, Anamans kungs! Un tagad Anna Zaborska, pusotra minūte. Paldies, priekšsēdētāji, paldies, komisāras kundze. Vispirms vēlos uh, apsveikt Karima kungu. Ar šī ziņojuma tekstu. Nacionāli parlamenti vēlas to pašu, ko mēs uh, uh, tuvināt mūsu politiku pilsoņiem. Uh, un uh, labāk pārskata atbildību mūsu likumdošanai. Komisija uh, rēģē uz dzelteno kartiņu un uh, m, parlamentam jārēģē uh, uz um, pilsoņu um, lūgumrakstiem. Un katru reizi mēs te varam uh, saostīt um, tādu zināmu mm, attieksmi zināmu aroganci um, rēģēšanā, un um, tas būtu jālabo. Daudzi um, uzskata nacionālajās valstīs, ka tāda subsidiaritāte un proporcionalitāte vispār nepastāv. Līdz ar to es uh, aicinu uh, labāk uh, ievērot uh, šos nosacījumus pirms mēs balsojam par likumdošanas aktiem uh, komitejās. Citādi mēs uh, uh, vienkārši iznīcināsim Eiropas Savienības projektu visu šo formalismu. Paldies, uh, Breso kundze, tagad um, pusotra minūte. Paldies priekšsēdētājiem. Es uzskatu, ka diskusijā par subsidaritāti un uh, samērīgumu tikai palīdz eiroskeptiķiem viņa centienos diskreditēt Eiropas Savienību. Paskatieties, cik maz zelta no mm, kārtīšu tiek izmantots. Nu, tiešām ļoti maz šo procedūru tiek uzsākts. Te jāpadomā, ka pārkāpums vispirms ir jāpierāda, un tas tikai divas reizes līdz šīm ir izdevies. Tas, protams, apgrūtina praktisku piemērošanu. Tas tā ir. Bet arī ziņojumā tas ir tā neskaidri izklāstīts, tā nedaudz sagrozīti. Te runa ir par principa neievērošanu, par vienkāršošanu, par eh, saulasāmību un eh, par zaļo kartiņu. Tas ir interesanti, bet tas ir jāieraksta līgumam. Tas ir tiek tiesībām ar uh, normatīvām tiesībām parlamentu citādi, tas mazinās mūsu lomu. Paldies, tagad noties Marijas viena minūte. Dargie kolēģi, saskaņā ar eh, LSD 4. pantu Eiropas Savienības eh, neesošas kompetences eh, paliek un saglabājas dalību valstīm. Nu, šīs uh, kompetences, šīm kompetencijām jāpaliek dalību valstīs, uh, un dalību valstu tiesības ir lemt šajā, šajos lauciņos, teiksim, izglītības lauciņā. Un tad ir arī dalītas kompetences, un ir arī ekskluzīvas kompetences, kur tik un vienīgi Eiropas Savienība spēja rīkoties. Visiem lēmumiem jāpakļaujas subsidiaritātei un proporcionalitātei. Grieķijā mums bija trojka kas vienmēr ir pārkāpusi dalību valstu kompetences, ir lēmusi lauciņos, kuros eh, Eiropas Savienībā vispār nav kompetences, piemēram, eh, augu īsināšana, eh, pensiju samazināšana, publisko aktīvu pārdošana un tagad trojka jāatbild par šo pārkāpumu. Paldies! Un tagad es tā resfēra gut kundze viena minūte. Paldies priekšsēdētājiem. Vispirms es vēlos pateikties. Subsidaritāte un samērīgums eh, ir eh, ļoti svarīga lieta labai um, darbspējai. Un uh, politiskām partijām tas uh, jāatzīst. Šādi institūcijas var uh, tikt tuvinātas pilsoņiem, ja pilsoņi labāk saprot eh, šo līmeņu sistēmu un politisko darbību, eh, un ES eh, e rēģēšana tiek pielāgota atkarībā no situācijas un vajadzībām. Par to runa ir šajā parlamentā par labākiem, efektīvākiem lēmumiem, par Eiropas projekta stiprināšanu. Lisabonas līgumā ir um, izklāstīti uh, mērķi un apstākļi, uh, kas uh, ļauj labāk uh, piemērot un pētīt uh, subsidiaritāti un proporcionalitāti praksē. Svarīgi, lai šie mehānismi uh, būtu piemērojami praksē, un tam ir nepieciešama sadarbība nacionālā un Eiropas līmenī. Abi šie principi ir jāstiprina. Lielas paldies. Tagad divas minūtes ir Evelīna Regnerī. Lūdzu, paldies priekšsēdētāji. God. Cienījamā komisāras kundze, subsidaritāte nozīmē vairāk tuvuma pilsoņiem, vairāk demokrātijas. Sub subsidaritāte nenozīmē bezdarbība Eiropas likumdošanā. Mēs uh, strādājam cilvēkiem. Un cilvēki pamatoti uzdod jautājumu, kā darbojas Eiropas demokrātija, kāpēc procedūras ir tik sarežģītas. Un tagad aplūkojot šo ziņojumu, tas viss vēlreiz tiek sarežģīts. Daudzi punkti ziņojumā ievieš tādu haosu uh, visos procesos Runa nav par skaidru kompetenču dalījumu, bet eh, tad drīzāk eh, pie subsidiaritātes un kontrolēšanas nacionālajiem parlamentiem tiek eh, piešķirtas tiesības kavēt Eiropas progresu. To var atbalstīt tas gan, bet kavēt? Kāpēc? Protams, nacionālajās kompetences nevajadzētu iejaukties Eiropas Savienībai, bet nacionālā kontrolas funkcija, kas šeit tiek ierosināta, vienkārši nav adekvāta, un šī dzelteno, zaļo, sarkano kartiņu ieviešana, nu, tas gan ir pārāk daudz, tā, tā ir tāda blokāde, tā ir sabotāža, tās neļaus īstenot arī labus projektus, tas kavē sociālo dialogu. Ja šādi kompetences tiks sadalītas, tad to var izmantot, lai vājinātu sociālo dialogu un sociālos partnerus. Uh, Un tāpēc es uh, uh, aicinu uh, balsot par Kaufmanu ziņojumu. Tur ir daudz labākas idejas, demokrātiskākas, labāk izklāstītas, subsidiaritāte tiek respektēta un sociālai partneri iesaistīti. Paldies, Regneres kundzi. Tagad pusotra minūte vārds ir Agnieškai Kozlovskai Ralevcei. Paldies priekšsēdētājiem. Paldies arī komisāras kundzi. Es eh, vēlos apsveikt referentu. Lieliski sagatavoto ziņojumu, kas eh, uzsver, cik svarīgi ir subsidiaritāte un proporcionalitāte Eiropas Savienības likumdošanas līmenī. Es piekrītu, ka Nacionālajā parlamenta vairāk jāiesaista Eiropas likumdošanas darbībā, jo tas ir pamatprincips. princips demokrātijā. Mums jāpiešķir dalībvalstiem instrumenti, ar kuriem mm, tās varētu lemt. Nu, te mēs runājām par eh, zaļajām, sarkanajām, dzeltenajām kartiņām, eh, kas eh, var vai nu apturēt likumdošanu, ja vajag, vai nu to atbalstīt, ja vajag. Mums jāsaprot, mm, kas tad īsti ir subsidiaritāte un kur īsti ir robežas ES kompetencēm un nacionālajām kompetencēm. Ziņojums atgādina, kas ir subsidaritāte. Tās ir eh, ES eh, demokrātijas eh, stūrakmens, kas jā, ko var darīt nacionālajā līmenī, tas jādara nacionālajā līmenī. Vispārējais tad notiek Eiropas Savienības līmenī. Un um, Šādi dalībvalsties netiek spiestas uh, vienmēr darīt to, ko diktē Eiropas Savienība. Uh, Subsidaritāte tieši tā arī jāsaprot. Citādi uh, tas kļūst neproduktīvi mūsu mm, sadarbībai. Paldies, Kaufmanis kundze. Pateicos priekšsēdētājiem. Es domāju, ka subsidiaritāte darbojas Eiropas Savienībā. Uh, Eiropas uh, parlamentā pret to izsaka ļoti lielu cieņu. Nacionālie uh, parlamenti, es zinu, vairāk iesaistās šeit darbībā, Kozaka sagatavotajos ziņojumos, tas ir atspoguļots interesanti, jo no nu, nacionālajiem parlamentiem tikai divos gadījumos uh, tika nosūtīta uz šīs dzeltenās kartiņas komisijai. Um, es vēlos, protams, intensivēt sadarbību ar nacionāliem parlamentiem. Tas ir svarīgi man un, es domāju, mums visiem. Un Eiropas Savienība ir daudzu līmeņu politiskā sistēma, kas darbojas sarežģītā veidā. Pilsoņi var izprast šo funkcionēšanu tikai tad, ja skaidri sadalītas kompetences un pienākumi. Tāpēc uh, atsevišķo līmeņu kompetences nevajadzētu sajaukt. Īpaši šobrīd uh, populisti uh, gūst virsroku. Paskatieties, kas notiek Nīderlandē. Populismu šovi un um, mums um, jāpretojas šādai uzkūdīšanai. Nevar apgalvot, ka te mums ir labs reģions un tur pretī ir uh, slikta Eiropa. Subsidiaritāti nevar ļaunprātīgi izmantot. Mēs nedrīkstam to pieļaut, jo šāda Eiropas Savienība tiek vājināta vai apšaubīta. Šodien ir nepieciešams vairāk nekā jebkad aizstāvēt Eiropas domu un um, Eiropas mentalitāti, arī Eiropas iestādes, uh, reģionāli, nacionāli un Eiropas līmenī. Paldies! Paldies, Kaufmanas kundze! ļoti precīzi iekļāvāties laikā. Un tagad pusotra minūte Budakungam. Paldies priekšsēdētājiem, komisāras kundz, dargi kolēģi. Visu pirms vēlos apsveikt referentu kungu. Laika ejot, Eiropas iestādes nacionālajie parlamenti e, ir centušies attīstīt efektīvus mehānismus, lai pieņemtu tiesību aktus, kas pilda atbildā nacionālām um, vajadzībām un um, arī Eiropas interesēm. Pamatprincipi pieņemot šādus lēmumus ir subsidiaritāte un proporcionalitāte. Tas ir pīlārs uh, visiem uh, ES uh, ietvaros pieņemtajiem noteikumiem. Protams, nepieciešams šo principu labas funkcionēšanas uh, monitorings, pārbaudas, un tad arī konsultācijas, eh, iesaistot visus eh, interesantus, idejas, eh, pieju, attīstīšana. Tas viss var bagātināt mm, šo procesu. Tagad šie divi principi nu, varētu būt tāds izējas punkts. Um, visai mūsu likumdošanai, ja, ja šie principi tiek attiecīgi ievēroti. Es domāju, ka principi vairāk skar sākotnējo likumdošanas posmu. Tad gan var tikt ieviestas zinām, ieviest zināmi grozījumi likumdošanām. Runātāja pārtrauc, jo viņam nebija tik daudz laika. Pane předsedo, paní komisařko, jā. Pospiešēla kungs. Paldies priekšsēdētājiem, komisāras kundze. Es uh, atceros, uh, ka uh, toreiz es biju uh, to cilvēku starpā, kas um, uh, pamatoja subsidiaritāti un proporcionalitāti un to nozīmi eh, Eiropas Savienībā. Un toreiz um, pamatojumu bija grūti sagatavot, tas bija tāds vairāk formāls. Nu, varbūt eh, tāpēc mm, mēs par to runājam arī tagad. Šodien jau izskanēja, ka trešdaļai komisija sagatavoto ziņojumu uh, Eh, subsidiaritātes un proporcionalitātes pamatojums ir un paliek tāds ļoti formāls, nevis faktisks un lietišķs. Ja komisija uh, uzlabos šo situāciju, man par to būs ļoti liels prieks. To pieprasa arī politiskā situācija. Padomājiet, eh, kur šobrīd atrodas Eiropa. Un, protams, Nacionālo parlamentu viedokļi ir vairāk jāņem vērā. Un ja komisijai tiek rādīta dzeltenā kartiņa, tad eh, komisijai jārēģē attiecīgi. Tas skar arī Eiropas prokuratūru, tas, ko jūs pārstāvat. 2013. gadā mm, jau tika iesniegta komisijai šāda dzeltenā kartiņa. Mēs sāksim brīvā mikrofona procedūru. Nepresku kungs būs pirmais, kas izteiksies viena minūte. Paldies priekšsēdētāji. Subsidiaritāte un proporcionalitāte ir um, mm, ļoti svarīgas lietas, kas uh, ievieš līdzsvaru likumdošanā. Es nepiekrītu uh, referentam, kad viņš saka, ka šie principi jāīsteno tikai tur, kur nepieciešami. Uh, Eiropas Savienība uh, kopumā vēlas eh, tādu labāku potenciālu eh, darbībām. Un eh, referents saka, nevajag no tā baidēties. Es no tā nebaidos, droši vien jūs baidāties Eiropas parlamentā. Svars ir visām balsīm, vienāds svars, gan manai balsī, gan jūsu balsī. Līdz ar to ļoti labi, ka nacionālajiem parlamentiem tiek piešķirta lielāka loma bet tam jānotiek izmantojot uh, konkurētas mehānismas, nevis uh, populistu retoriku. Paldies, uh, Jafkovičs kungs. Paldies uh, par iekšsēdētāju. Katra politika, ko pieņemam, ir vietējā uh, līmeņa politika, jo uh, visas politikas pasaulē, ieskaitot mūsu politiku, ko pieņemam šeit, um, kaut kur atspoguļojas un kaut ko atspoguļo. Atspoguļo, teiksim, pilsoņus, kas dzīvo noteiktā ciematā, pilsētā, reģionā, valstī. Visas politikas līdz ar to ir vietējas. Un subsidiaritāte ir uh, ārkārtīgi svarīga. Lai to labāk izprot, mm, izprastu uh, Eiropas pilsoņi, mums um, ar to ir problēmas, nevis nonāk līdz vietējiem līmenim. Protams, dažiem priekšlikumiem jāpastāv Eiropas līmenī, bet um, šie priekšlikumi ir jāpārtulko, jānovada līdz vietējiem līmenim. Tikai tā mēs būsim veiksmīgi. Paldies! Um, un tagad komisijas um, viedoklis, ko izklāstīs komisāra Jurova. Lūdzu. Lielas paldies eh, par šo ļoti interesanto diskusiju, par komentāriem, jautājumiem, par šo tik svarīgo tēmatu. Es atbildēšu pospišīla kungam. Viņš pieminēja Eiropas prokuratūru. Un eh, šis piemērs ir ļoti labs tam, lai ilustrētu, kā darbojas komisija. Jūs zināt, eh, priekšlikumu likums saņēma 11 zeltnās kartiņas no Eiropas parlamenta un Kā es teicu, šī komisija jau uh, veikusi 270 uh, vizītes nacionālajos parlamentos un 10 uh, vizītēs es piedalījos personīgi. Un es negribēju ignorēt šīs dzeltenās kartiņas. Es uzskatīju, ka man jādodas uh, tur uz vietas un jāskaidro nacionālajā parlamentā. Uh, kāpēc mēs eh, esam nākuši klājā ar šādu priekšlikumu un kas tā ir ietverts, eh, kā centralizētā struktūra atšķiras no decentralizētas, lai Nacionālais parlaments noticētu, ka komisija tiešām strādā viņu interesēs. Tas ir teicams piemērs tam, ka tas jau ļauj notiek, ka Eiropas prokuratūra um, varētu darboties, es uzskatu, ka tā ir tiešām nepieciešams šāds modelis. Tas neaizstās dalībvalstu prokuratūras, bet drīzāk tās stiprinās. Lūk, tā kā ar to es uh, vēlējos uzsvērt to, kā šī piemēra palīdzību mēs uh, varam uzlabot sadarbību dalībvalstu parlamentiem. Un uh, tiešām nodrošināt efektīvu informācijas apmaiņu un kontaktus. Vēlos jūs informēt, ka visi komisāri alaži jūsu rīcībā, lai spriestu par šiem proporcionalitātes un subsidiaritātes aspektiem, kas saistās ar komisijas sagatavotiem ierosinājumiem. Un vēlreiz vēlos pateikties gan referentam, gan uh, visiem uh, deputātiem, kas piedalījās šī teicamā ziņojuma izstrādē. Paldies! Paldies, komisārs kundze, un tagad uh, ref referentam uh, divas uh, minūtes. Paldies, vēlos pateikties komisijai par šīs dienas eh, pienesumu un par teicamo atbalstu, ko saņēmu vismaz eh, savu ideju izstrādē no Franča Timermaņa. Tātad komisāra Timermaņa, un tas ir atspoguļots ar komisijas darba programmā. Nu, es pateicos visiem kolēģiem, kas piedalījās šīs dienas diskusijā, kas palīdzēja man sagatavot šo ļoti mm, labo ziņojumu. Pārsā kolēģiem ir konstruktīvas piezīmes, konstruktīvi komentāri un vērumā gadījumi pēti, mums bija domstarpības tad tomēr kolēģi sagatavotie priekšlikumi bija um, balstīti uz kritisku, bet pozitīvu, konstruktīvu analīzi un piedāvāja tiešām uzlabojumu ziņojumam. Tā kā paldies liels visiem kolēģiem par darbu. Daži īsi komentāri vēl. Runājot par tā saucamo sarkano kartiņu, te nav runa par veto tiesībām. Mēs nekad neesam ierosinājuši, ka parlamentam varētu būt veto tiesības. Tas nekad nebija domāts kā, kā tātad. Uh, pilnīgs liegums, bet eh, lieta tāda, ka ja ir eh, citi instrumenti, ar kur palīdzību mēs varam pietuvināt dalībvalstu parlamentu savu līgumu pieņem, lēmumu pieņemšanai, tad eh, nu, nevienam nacionālam parlamentam nekā arī nenāksies piemērot šo sarkanās kartiņas procedūru vai ko līdzīgu veto tiesībām. Par subsidētāts jautājumu, ko arī pieminēja kolēģi. Nu, jāskatās, ka subsidiāte tiek ievērot vidējā termiņā un beigās, bet arī šīs, šīs normas nav saistošas, tie ir vienkārši pasākumi, kas domā tam, lai nodrošinātu, ka mēs nu, pārliek neatkāpjamies no šie principi, no subsidiātes, un ka mūsu līmenī mēs neaizraujamies lietām, kas mums nav jādara. Mani kolēģi liberāļi ierosināja pagarināt astoņu nedēļu periodu. Es piekrītu, ka paceļas termiņi lai iesniegtu komentārus par subsidiaritāti. Un tiešām būtu jāatspoguļo līgumos nākamā reize, kad līguma tiek mainīti. Un vispēcot, galēji labie spēki šeit arī pauda vairākus komentārus, un man bija interesanti ieklausīties šos komentārus, jo sevišķi UKIP, tātad Britu neatkarības partijas pārstāv, kur tagad vairs šeit nav mūsu vidū. Man uzstāja vairākas lietas, bet runāja par tehniskiem jautājumiem. Viņi paudies komentārus un abi bija nepareizi bija nepareizi aprakstīta sarkanā kartiņa kā dzeltenā kartiņa. Un nešaubos, ka Britu tauta drīz viņiem pašiem parādīs šo sarkano kartiņu. Un nav tā, ka vairums eh, likumu, kas tiek pieņemti Lielbritānijā, eh, nāk no Eiropas Savienības. Tie ir tikai 13%, tā kā tā nebūtu nav. Eh, tas nebūtu nav vairākums, un es ceru, ka 23. datumā tiešām saņems sarkano kartiņu. Paldies, līdz ar to.